2016. gada 25. māju. Tagad pāriesim pie darba uh, programmas. Saskanā ar uh, 149. pāntu priekšsādātājiem konferencē ir izdalīts uh, galīgais uh, darba kārtības projekts. Uh, saskaņojot ar eh, priekšpolitiskajām grupām, es piedāvāju eh, sakojušas izmaiņas šim projektam. Šodien eh, komisijas paziņojums par tās augtiem endokrīnajiem disruptoriem tiks iekļauts, un tur būs runa par aktuālo situāciju pēc 2015. gada 16. decembra kopienu tiesas spriedumu, un tas būs ceturtais punkts darba kārtībā. Tātad pēc padomas un komisijas paziņojumiem par transatlantisko datu apmaiņu. Ja tas tiks apstiprināts, tad sēde tiks pagarināta līdz 24.00 eh, šodien. Vai kāds iebilst pret šīm izmaiņām, pret šo papildinājumu? Nē, tad darba kārtība ir papildināta. Vēl esmu saņēmis šādu pieteikumu. Zaļo, uh, ALDE un S&D politiskā grupa uh, pieprasa debatas par tikko minēto deklarāciju paziņojumu noslēgt ar rezolūciju, kuru varētu eh, pieņemt jūnija eh, pirmajā plenārsēdē. Un tagad vārds Lamberts kungam, kurš pamatos šo pieteikumu. Jā, tātad mēs eh, skatīsim jautājumu par to, kā komisija attiecas pret endokrīnajiem disruptoriem, un kas ir īpaši šajā situācijā, ir tas, ka e- Eiropas institūcija kurai ir jāsargā līgumi, um, mīda kājām to pašu um, līgumu, vismaz mūsu juridisko dienestu, jo komisija vēl nav um, veikus tos pasākumus, kas tai ir jāveic uh, saskaņā ar Eiropas līgumu. Tātad uh, patiešām eh, vajadzētu būt rezolūcijai, jo tas ir minimums, ko šis parlaments var darīt, lai atgādinātu komisijai, kāda ir tās misija. Ja eh, neusticības balšojums eh, nav proporcionāls šādai rīcībai, tad vismaz rezolūcija būtu parlamentam jāpieņem. Tas ir minimums, ko mēs varam darīt, jo nepietiks ar vienkāršu um, diskusiju šeit. Paldies! Für den Antrag möchte Frau Van Bremts kundze gribētu izteikties par šo priekšlikumu. Lūdzu, jums vārds. Yes, thank you, miss. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Mūsu grupa tiešām gribētu atbalstīt zaļo priekšlikumu. Mēs to pilnībā atbalstām, kā jau tas tika teikts. Tiesa jau sprieda, ka eh, komisija nedrīkst pieļaut eh, nepareizu noteikumu ievērošanu Un mēs gribam arī rezolūcijā to pateikt, ir ļoti svarīgi, lai komisija nāktu klajā ar striktiem noteikumiem par endoktīnajiem disruptoriem un nevis balstoties uz nelikumīgu ietekmes novērtējumu, bet gan uz zinātniskiem kritērijiem. Paldies vam, Rēmtas kundze, vai kāds grib izteikties pret šo priekšlikumu? Neredzu, ka kāds grib izteikties pret, tad tagad balsosim. Kurš par? Lūdzu, celiet roku. Kurš pret? Kurš atturas? Pieņemts. Tātad šis paziņojums. Komisijas paziņojums, kas ir paredzēts šodienas sēdē, tātad tiks papildināts ar rezolūciju un par to balsosim jūnija pirmajā plenārsēdē. Šodienas darba kārtība līdz ar to nemainās. NF politiskā grupa prasa komisijas vicepriekšsēdētājas eh, un es augstās pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu par uh, situāciju Kongo Brazavilē un to ielikt kā punktu darba kārtībā. Un par to izteiksies kolēģis Alio. Jā, priekšsēdētāji, dargie kolēģi, situācija Kongo Brazavilē ir ļoti eh, sarežģījusies pēc eh, referenduma, lai pagarinātu valsts vadītāja mandātu, kurš jau ir pie varas 32 eh, gadus, ir arī bombardēts viss šis reģions, kur ir opozīcija, un uh, jau uh, vairāki opozīcijas kandidāti, tā vietā ģenerāls Mogoko, kas uh, vadīja Āfrikas spēkus Centrālā Āfrikā. Uh, Eiropas parlaments parasti aizstāv cilvēku tiesības. Es domāju, ka šodien ir pienācis laiks um, atgriezties pie patiesības un diskutēt par situāciju Kongo Brazavilē. Paldies! Kurš gribētu izteikties par šo priekšlikumu? Lūdzu, deputāti. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es uzskatu, ka šis satraucošais priekšlikums, eh, ko izteica ievēlētā valdība, ka jācauc uh, eh, Eiropas Savienības pārstāvis, eh, ka tas ir vēl viens iemesls satraukumam, kas vēl veicina um, neziņu tādā situācijā, kuru tikko ļoti labi aprakstījām. Situācija tiešām ļoti smaga un būtu tiešām uh, pienācis laiks uh, par to runāt. Vai kāds grib izteikties pret šo priekšlikumu? Nē, tad uh, balsosim par uh, Alio kunga priekšlikumu. Kurš pār? Lūdzu, celiet roku. Kurš pret? Kurš atturas no balsošanas? Noraidīts. Darbkārtība līdz ar to. Dāmas un kungi, 40 deputāti saskaņā ar 113. pāntu 4. punktu reglamentā ir iebilduši pret uh, Kovačeva kunga ziņojuma uh, procedūru. Tur ir runa par uh, Eiropas parlamenta ieteikumu Eiropas Savienības padomē par 71. ANO ģenerālo asamblēju. Es piedāvāju šo ziņojumu izskatīt kādā citā sēdē. Vai kāds iebilst? Nē. Tad pāriesim pie rītdienas. Juridiskā komiteja Regners kundzes imantāts ziņojumu ir pieņēmusi, un saskaņā ar reglamentu mēs balsosim par to ceturtdienu balsošanas laikā. Līdz ar to darba kārtība ar šiem grozījumiem. Nē, vēl nē. Bet eh, precīzi tāds labāk ir jāsaka, ka šeit nav runa par Regneras kundas imunitāti, vienkārši viņa ir referenta imunitātes procedūrā. Vāciski tas nedaudz varbūt neprecīzi izklausās. Goja politiskā grupa pieprasa padomes paziņojumu par Arijas Kaņetes iespējamo iesaisti korupcijas gadījumos. Viņa vēlas, lai tas būtu pirmais darbkārtības punkts, par to tagad izteiksies Benito Seloga. Gracias, senor presidente. Aprovechar. Paldies, priekšsēdētāji. Jā. Yeah Ar, tur ir runa par salamāku, par ciešām ģimenes saitēm, eh, ir saikne arī ar Pānamas dokumentiem. Un divi liecinieki eh, korupcijas gadījumu sakarā ir norādījuši uz Kaņetes kunga līdzvainīgumu saistībā ar nodokļiem. Um, tas viss, tā, tās viss ir apsūdzības, kas uh, ir izvirzītas pret uh, enerģijas un klimata komisāru. Mums ir uh, jānorāda uz uh, to un uh, jāizskata šis jautājums. Tātad, ja mēs nevaram, es domāju, ka tas, ka mani izsvilpja telpā, tas nav pieņemami. Man ir jāļauj izteikties. Būtu tiešām nepieņemami, ja Eiropas Tautas partija un Spānijas Tautas partija eksportētu savu modeli uz uh, citām Eiropas valstīm, jo viņi Spānijā ir ļaunprātīgi izmantojuši varu jau gadiem. Komisāram būtu jāaizstāva uh, sava pozīcija, jāuzstājas šeit parlamentā. Uh, Un mums tas ir jādara, ja nevēlamies turpināt uh, apkaunot mūsu institūcijas un mūsu pilsoņus. Vai kāds grib izteikties par šo priekšlikumu? Kurš grib izteikties pret šo priekšlikumu? Van Bremtas kundze. Yes, Jā, priekšsēdētāji. Es gribētu izskaidrot. Mēs neatbalstām šodien goja pieprasījumu Tas ir nevis tāpēc, ka mēs neuzskatām to par nopietnu jautājumu, tas ne, nav tāpēc, ka mēs uh, neprasām pilnu caurskatāmību šajos jautājumos, bet tas ir tieši tāpēc, ka mēs prasām pilnu caurskatāmību un ka mēs vēlamies ļoti nopietni uzņemt šo jautājumu, un tāpēc ir vajadzīgs vairāk laika, lai padziļināt izpētīt šos jautājumus, un tad varam skatīties plenārsēdē, kā šo jautājumu risināt, un eh, vislabākais būtu iepriekš eh, priekšsādātāja konferencē kārtīgi apspriest šo jautājumu. Grostets kundze, jūs gribat izteikties par reglamentu, lūdzu. Merci. Paldies, liels paldies priekšsēdētāji. Mēs visi zinām, um, pazīstam Kaņietus kungu, kurš ir ļoti talantīgs uh, komisārs, kurš uh, savus uzdevumus ir veicis uh, ļoti prasmīgi, un arī COP21 sanāksmē ļoti labi darbojās pagājuši gadu. Viņa deklarācija ir ieteikta komisijā, viņš uh, uh, ir iesniedzis savu deklarāciju, tātad viņš atbilst visiem kritērijiem savas uh, sievas, finanšu un citas intereses, uh, viņš ir deklarējis un uh, tur nav nekāda interešu konflikta, tātad uh, komisārs ir ievērojis visus transparences noteikums un man tiešām ir žēl, ka politisku iemeslu dēļ ekstrēmi kreisie jau no paša sākuma uh, vajā arī skaņieti komisāru kungu un cenšas atrast visus iespējamos uh, um, līdzekļus, lai viņu kritizētu un diskreditētu. Mēs tāpēc esam pret šo pieprasījumu. Diesen... Šis priekšlikums tika iesniegts uh, un prasīts, lai par to balsot personāla balsojumā. Tātad balsojam personāla balsojumā. Vai visi kolēģi nobalsojuši? Beidzam balsot. Priekšlikums ir noraidīts. Šodienas darba kārtība tādējādi netiek mainīta. Wir kommen nun zur Erklärung der Kommission. Tagad pievērsīsimies skaidrojumiem no komisijas puses lēmums, kas pieņems par digitālā vienotā tirgus paketi. Tagad dodu vārdu komisāru Ansip kungam. Mirkli uzgaidīsim, komisāru kungs.